Paselt, kungs, lūdzu, jūs lūdzot vārdu. Priekšsēd. Es ļoti augstu vērtēju jūs kā cilvēku un jūs sēdes vadības stilu. Eh, eh, tas bija arī ļoti labs šajā eh, balsojumā, bet es lūdzu visus viceprezidents trež, ceturtdienas pusdienu laikā nevēlēt jauku nedēļas nogali, jo pēcpusdienā ir steidzamības jautājumi, tie ir nopietni, svarīgi balsojumi, arī ja daudz jau dodas mājās. Tāpēc lūdzu pirms uh, sesijas beigām, kas ir šo pēcpusdienu uh, pulksten piecos, nevēlēt jauku nedēļas nogali. Es novēlēju jauku nedēļas nogali cilvēkiem, tāpēc, ka tā ir mana pēdējā iespēja to izdarīt. Uh, es ar to negribēju pateikt, ka vairs nepaliek darbs darāms. Nu tad, par hautals ziņojumu Mikulāsičs minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdi, dārgie kolēģi. Ļoti žēl, ka daudzās valstīs cilvēktiesība aizstāvi darbs tiek apgrūtināts eh, likumdošanas ceļā, eh, liekot šķēršļus, dažreiz pat padarīts pilnīgi neiespējams eh, ar ieslodzīšanu, draudiem. Tā kā Eiropas Savienība ir liels cilvēktiesība aizstāvs pasaules, aicināt komisiju izmantot savas jaunās pilnvārds, kuras tai piešķīris Lisabons līgums, lai izstrādāt vadlīnijas Eiropas Savienībā, kā aizstāvēt cilvēktiesības visās partnības līgumos ar trešām valstīm. Tā tad eh, vienmēr, ka ir runa par tirdzniecības uzsākšana, aktivizēšana, ņemt vērā tirdzi, e, cilvēktiesību jautājumus, bet te ir arī jāiesaista e, paši uzņēmēji. Paldies! Un tagad, e, kas Kačmarek kungs minūtu lūdzu. Priekšsēdi, dāmas un kungi, Hautalas kundze sagatavoja lielisku ziņojumu, liels paldies viņai par to, ja šīs ziņojuma secinājumi būs ja mēs gribam, lai tie tiktu ieviesti efektīvi, tad, uh, un ja tas notiks, tad cilvēktiesība aizstāvi aizsardzība būs daudz efektīva. Tāpēc es balsoju par šo ziņojumu. Mums ir jāaizstāv cilvēktiesība aizstāv visā pasaulē, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai viņiem nebūtu uh, jāzaudē dzīvību uh, vardarbības rezultātā. Paldies! Tagad par, tagad klīns minūte par klīnas ziņojumu. Ovīras kundzei pirmai vārds. Viņa nav, tad eh, Batenkungs minūte lūdzu. Batens laikam arī nav. Nu tad uh, tagad par kvēļu ziņojumu. Mastēls kungs minūte lūdzu. Vai viņš ir šeit? arī Mastēls kungs nav vairs klāt. Tad Romevas Iruēdas ziņojums eh, par finanšu krīzes, eh, ekonomiskās lejups līdz dzimumu saistītiem aspektiem. Eh, pirmais, kas bija pieteicies, arī nav par Figuredo ziņojumu. Arī Ovīra ir pieteikusies, bet viņa nav, viņas nav šeit. Takula par sporta ziņojumu lūdzu. Takula lūdzu, jums ir vārds. Paldies priekšsēd. Es gribētu pateikties um, mūsu komitejas vadītājiem uz fakiem par šo ziņojumu. ļoti labs sākums mūsu darbam ar šo tēmu. Es balsoju par ziņojumu, ir zinām ētikas noteikumi, mm, kuru mums pat labāk šeit trūkst. Un tas ir ļoti svarīgi, jo viena no būtiskākām problēmām pat labāk ir cilvēku tirdzniecība. Dažos gadījumos ir pazīmes, ka futbola klubi uh, ir tikuši izmantoti šādās schēmās. Mums ir jāgādā par to, lai sports būtu tīrs no šādām mahinācijām. Es šo ziņojumu tāpēc atbalstīju balsojumā, un es ceru, ka ar UEFA un FIFA mums izdosies e, izstrādāt noteikumus, kas arī tiks ievēroti. Paldies! Tagad par es Krievijas galviņu sanāksmi projektā minūte. Domnule președinte, am votat uh, diferit față de grupul uh, meu. Paldies, priekšsēdē, es balsoju atšķirīgi kā grupa, kas attiec uz pirmo, otro grozījumu, ko zaļie iesniedz mūsu kopīja rezolūcija projektā. Es tos grozījumus atbalstīju, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi analizējot galvenā sanāksmes rezultāts, ņemot vērā cilvēktiesību situāciju Krievijā. Es uzskatu, ka demonstrācija apspiešana mājā mums atgādina, ka e, brīvība īsti nav nodrošināta Krievijā tālu no tā. Mums vajadzētu atgādināt Krievijas varas iestādēm, ka viņam jāievēro šie fundamentālie principi, un mēs nevaram izlikties neredzoši. Uh, Eh, ka tiek liektas tiesības uz taisnīgu tiesu. Eh, taisnīgai tiesai ir jābūt brīvai no politiskas ietekmes. Paldies, tagad vārds Kelama kungam minūte. Paldies, priekšsēd. Es vēlētos paust eh, līdzīgu viedokli iepriekšējiem runātājiem. Es balsoju par Krievijas rezolūcijas mm, pirmo līdz ceturtam grozījumam. Tika teikts, ka Eiropas Savienības un Krievijas galvenajā sanāksmē nav jārisina visi cilvēktiesību jautājumi, bet e, tie tomēr arī iedaras tur, īpaši ņemot vērā, ka e, 40 Krievijas pilsētās ir notikušas demonstrācijas 31. mājā e, dienā pirms e, galvenajā sanāksmē tika noturēta. E, pieprasot uh, pulcēšanās brīvību. Tas te būtu jāpiemina. Arī jāpiemina Sergeja Magnitska nāvi un nepieciešamību noskaidrot šīs nāves cēloņus. Un uh, par trešo grozījumu tur tiek eh, atzīmēts, ka uh, vārdarbība pret cilvēktiesību aizstāvjiem bieži netiek sodīta, ka tas ir ļoti izplatīta parādība un līdzīgas. Paldies! Bodaševičs arī vēlējās izteikties lūdzu. Paldies! Arī es gribētu Hautalas kundzi un viņas kolēģis no zaļās grupas apsveikt, kas eh, pauda uh, bāžas par cilvēktiesību aizstāvu situāciju Krievijā. Arī jūnija galiņa sanāksmē šie jautājumi netika cilāti. Es uzskatu, ka Es pats uh, balsoju par trešo hautalas ziņojumu grozījumu, kas atspūgļo mūsu uzskats par to, kas notiek Krievijā uh, un mūsu attiecībām šo valstu plašāk. Tātad pulcēšanās brīvība, izteikšanās brīvība un to uh, Eh, tām ir jābūt mūsu ārliet, attiec, eh, ārlietās arī attiecībās Krieviju ļoti svarīgām arī turpmāk. Paldies! Tagad eh, par Izraels uzbrukumu ziņojumu balsošanas komentāru Higīnas kungs lūdzu. Priekšsēdī. Es atturējos balsojumā, kas attiec uz Izraels uzbrukumu pret gāzi, jo e, e, e, tas, šī rezolūcija nav ne tū pietiekoši nosodoši pret attiecībā uz vārdarbību pret gāzes un rietumu e, krasta teritoriju iedzīvotājiem. E, šie ir ārkārtīgi rūpīgi e, cilvēktiesību pārkāpumi, pirātisms uz ūdens nevar tikt pieņemts, ka Izraela neveic neatkarīgi izmeklēšanas, arī jānosoda ir ASV un prezidents Obama, kas šīs slepkavības nekritizē. Mums nevaram nekādi uzticēties ANO, eh, ka tā ar rezolūcijām risinās eh, tuvu austrumu problēmas. Notiek uzbrukumi visā pasaulē, bet Telavīvā palestīnieši un izraelieši salīkoja kopīgi ļoti lielu demonstrāciju Un tieši e, strādnieku interešu aizsardzība var mums ra ļaut rasīt risinājumu um, e, tuvo austrumu problēmām jaunu demokrātisku sabiedrību e, izveidot. Nākamais runātājs jāizbalsoja par šo rezolūciju, par uh, situāciju Gāzā, bet, manuprāt, eh, eh, formulējumi nav pietiekoši labi. Protams, ka parlamenta balsi ir jāizskan, ņemot vērā to, kas notika 30. maijā. Mums ir vajadzīga startautiska līdzdalība ļoti aktīvi izmeklēšanās šīs dienas izmeklēš, eh, par šīs dienas notikumiem. EP, Eiropas parlamentam arī jāizrāda interesi par humanitāro situāciju Gāzā. Um, arī saprotot eh, to, ka Izraels bažas par savu drošību ir pamatots. Eh, bet te eh, ir noticis starptautisko tiesību pārkāpums. Uh, bet i, e, kā otrā pantā tas tomēr e, ir problemātiski. Un kolektīvais, e, kolektīvā sodīšana, kā te tiek izmantot šāds formulējums C punktā apsvērumā, tas arī ir apšaubāms. Šāda veida formulējumi nepalīdzēs mums nonākt pie mierīga risinājuma. Atkal Kelam kungam vārds. Priekšēdējais atbalstīgās rezolūcija, bet es uzskatu, ka emocionāli tā nav sevišķi līdzsvarot. Mēs prasam e, neatkarīgi starptautisku šī incidenta izmeklēšanu, bet mums nevajadzētu pārsteidzīgs e, iz, e, vērtējums izdarīt. Tādēļ es esmu pret otrā panta otro daļu, kurā ir teikts, ka šis bija starptautisko tiesību pārkāpums. Tas vēl jākonstatē izmeklētājiem, un es arī es esmu pret C apsvērumu punktu Paldies, Korholas kungs, lūdzu, kundze, lūdzu. Es piekrītu Ikēlam kungu sacītēm. Es balsoju pār šo rezolūciju. Un man jānorāda tomēr, ka mūsu pašu rezolūcijā mums bija ļoti nozīmīgi punkti, kur netika minēti. Piemērs tam būtu tās, ka Tāda kā tautas partijas grupa vēlēs atzīt tiesības Izrēlai pastāvēt drošās robežās. Tas ir uh, acīm redzams fakts, un tas nav minēts galīgajā rezolūcijā. Es gribētu zināt, kāpēc. Eh, paldies, tā kolanāk uh, eh, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo rezolūciju, tāpēc kā, manuprāt, šī rezolūcija nav līdzsvarota. Tā ir eh, pret izraēliska un eh, tā neņem vērā kopainu. Kā Eiropas Savienība, manuprāt, eh, mēs neesam bijusi augstumos uzdevumiem saviem, jo mums vajadzēja aicināt savus pilsoņus nedoties šai flotilē, jo tās bija. Tas bija, kā, tas bija kā lamatas. Mēs zinām, ka ir starptautiskais e, embargo, un mēs zinām, ka ir jūras tiesības. Es sakoju televīzijai, un es secināju, ka šīs flotīles mērķis bija vērsts pret Izraēlu, un mēs nevaram atbalstīt aktivitāti, kas atbalsta terorismu. Mums ir jāizstāv cilvēktiesības un mums ir jāizstāv demokrātiska valsts Izrēla. Paldies. Nākošais Sondengārds. Tātad šī rezolūcija ir uh, pamatota Izraels militārās operācijas kritika. Uh, bet, uh, diemžēl, no vārdiem mēs nepievēršamies pasākumiem, ja tie būtu kubieši vai Irānas spēki, kas Eiropas Savienības kuģiem būtu uzbrukuši starptautiskos ūdeņos un nogalinājuši aktīvistus. Jā, kas tad būtu noticis? Tātad tagad tiek runāts uh, par. Uh, militāra operācija, bet uh, man aprakstītajā situācijā būtu teikts, ka tas ir terorisms. Šeit mēs redzam, ka privileģēts uh, status tiek veicināts, to mēs nevaram atbalstīt attiecībā uz manas pieminētajām divām valstīm, to mēs arī nebūtu darījuši. Līdz ar to rezolūcijā ir pārstādi uh, labi formulējumi, bet tas nenoved pie aktīvas darbības un privileģētā partnerība ar Izraelu arī netiek apšaubīta. Ja parlaments grib palikt ticams, tad šeit ir jādarbojas. Jā, uh, vārdiem jāsako darbiem. Paldies. Un Hohenstein. Jāna Lepto. Nākošais runātājs uh, Tunstein. Nie wzięłam udziału, ja w ogóle nie wzięłam udziału w tym głosowaniu, ponieważ Es nepiedalījos eh, balsojumā, jo šajā tekstā ir tik eh, daudz eh, nepilnību. Un tāpēc es pievienojos kolēģiem no Tautas partijas un Takols kungam sacīt, ka nosodīt Izraelu šodien un sacīt, ka tā ir pārkāpusi starptautiskos likumus pirms uh, ir savadzinums tiegusi starptautiska komisija, ir pārāk grim un tas nav balstīts uz realitāti. Turklāt šajā tekstā mēs mēs lietojam citu uh, valodu attiecībā uz tiem, kas atradās uz kuģiem, nekā, uh, nekā lietojam ar Izraelu. Tas izraisa nevajadzīgas uh, E, emocijas tālāk. Bosnija Hercegovina, Vigeninkungs, Vigeninkungs nav klāt šobrīd. Tālāk par e, plūdiem Centrāla Eiropā. Bečāros kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji nesen e, ir bijušas smagas lietas gāzes, un e, tas ir centrāli parādījis katastrofālu stāvokli. Uh, upes izgājuši no gultnēm un apludinājuši ielas un dzīves vietas mājas. Daudz cilvēki ir apdraudāši, tāpēc ļoti svarīgi steidzīgi palīdzēt. Tāpēc Eiropas parlamentam arī uh, vajadzēja reaģēt ātri un uh, aicināt ātri palīdzēt skartajām valstīm. Tāpēc es gribētu arī aicināt Eiropas parlamentu komisija arī uh, spērt attiecīgus soļus, lai Eiropas, uh, centrāla Eiropas pilsoņi uh, ņem sniegt uh, pienācīgu palīdzību šajā situācijā. Paldies, līdz ar to sēdi ir pārtraukt līdz pulksten 15.